Good afternoon, everybody, and welcome. To... Labdien visiem! Sirsnīgi jūs sveicu komitejas sanāksmē. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt darbu pēc iespējas ātrāk. Šodien mums ir ļoti plaša darba kārtība, un mūsu vidū ir arī ļoti cienījami viesi, kuriem iespējams ir daudz cita darāmā šo pēcpusdienu. Tāpēc es sirsnīgi jūs sveicu šajā kopīgajā viedokļa apmaiņā par Eiropas tiesības sārga rekomendācijām attiecībā uz apkopotajām lietām pār Eiropas komisijas nozīmēto ģenerālu sekretāru. Vispirms sveicu mūsu vidū Ingeborgu Gresli, viņa ir no budžeta kontrolas komitejas šeit parlamentā, un Pāvelu Svobodu no juridisko lietu komitejas. Šī viedokļa apmaiņa mums notiek kopā, tāpēc, ka visām trīs komitejām piemīt uh, kompetence attiecībā uz šo uh, Eh, jautājumu. Tāpat arī sirsnīgi sveic mūsu vidū Emīliju Oreiliju, Eiropas tiesības sārdzī, kura ir uh, laipni atradusi laiku šai sanāksmē, ko mēs, protams, ļoti augstu vērtējam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā kopīgajā viedokļa apmaiņā tulkojums uh, ir pieejams visās trīs komiteju valodās, izņemot čehu, somu, igauņu, lietuviešu un portugāļu valodas. Uh, Visas pārējās valodas tiek nodrošinātas. Vispirms vēlētos jums uh, arī paziņot par koordinātoru sanāksmes uh, pieņemtajiem lēmumiem, bet tā kā mums ir paredzēta tik svarīga viedokļa apmaiņa, es koordinātoru lēmumus jums izziņošu vēlāk. Lūgumrakstu komiteja šeit parlamentā ir atbildīga par uh, attiecībām ar uh, Eiropas tiesību sargu, par ko mums ir liels prieks. Gadu gaitā mums ir bijusi, bijusi iespēja tikties ar tiesību sargu mūsu komitejā. Mēs apspriežamies par uh, secinājumiem, par ombuda darbu, un, protams, mēs mēģinam arī uzlabot mūsu darba rezultātus. Šodien mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa par rekomendācijām, kas tika izdotas pēc eh, ģenerālsekretāra nozīmēšanas komisijā. Šīs rekomendācijas tika izdotas šī gada 31. augustā. Es vēlētos jums arī atgādināt, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju par eh, komisijas integritātes politiku, jo īpaši ir runa par ģenerāla sekretāra nozīmēšanas kārtību Eiropas komisijā. Šī rezolūcija tika pieņemta parlamentā 18. aprīlī. Lūgumrakstu komiteja ir risinājusi šo jautājumu savā ikdienas darbā, arī atbildot uz lūgumrakstiem. Pilsoņiem patiešām šis jautājums liekas uztraucošs. Viņi pat ir iesnieguši lūgumrakstus mūsu komitejai par šo jautājumu. Ņemot vērā visu augstāk minēto, es esmu priecīgi par to, ka mums ir paredzēta šī viedokļa apmaiņa, un došu vārdu vispirms Ingeborgai Greslei. Viņa ir budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētāja. Vārds viņai, pēc tam izteiksies Pāvels Svoboda. Viņš savukārt ir no juridisko lietu komitejas. Ingeborga, jums vārds. Liels paldies, Cecīlija Vikstrēma. Liels paldies arī par uzaicinājumu un paldies, ka norganizējāt šo sanāksmi. Es vēlētos jums vispirms atgādināt, ko parlaments tolaik pieprasīja. Mēs eh, toreiz paudām savu viedokli par eh, procedūru. Nu, šķiet, ka ombuda vēl par to izteiksies, bet eh, jebkurā gadījumā es priecājos, ka mūsu konstatējumi ir ietverti arī jūsu atzinumā, tāpēc es varu uh, tikai priecāties par to, ka mūsu darbs nav bijis velts. Tātad šeit ir runa par augstu amatpersonu nozīmēšanu amatā, lai nodrošinātu caurzmību un uh, Uh, līdztiesību. Tāpat arī komisijai ir jāsniedz aktuālākā informācija par ģenerāla sekretāra funkciju neutralitāti, ja runa par uh, politisko funkciju veikšanu. Tāpat arī uh, mēs vēlamies, lai tiktu novērsts tas, ka svarīgi lēmumi netiktu pieņemti iepriekš un pēc tam oficiāli un formāli tikai apzīmogoti. Par to mēs esam runājuši arī budžeta kontrolas komitejā. Mēs esam sagatavojuši arī aptāju par augstu amatu izvēli Eiropas institūcijās un esam saņēmuši arī atbildes. Tātad mēs gribam zināt, cik augsti amati šeit ir aptvērti kādā veidā, tajos tiek nozīmēti cilvēki. Un mēs redzam, ka Eiropas komisija ir vienīgā institūcija, kas eh, ģenerāls sekretāra postenim um, nepiesaka konkursu. Visās pārējās institūcijās tiek organizēts konkurss. Tāpat arī mēs varējām konstatēt, konstatēt ka Eiropas komisija, kas attiecībā uz lieliem amatiem, piemēram, ģenerāla direktora vadi, direktorāta vadītāji, uh, tiek nodrošina transferus, tātad cilvēki tiek pārcelti amatos, un tāda ir bijuši veseli 34 gadījumi Eiropas komisijā. Tikai divos gadījumos ir organizēts konkurss. Mēs uzskatām, ka, ja runa par taisnīgumu un saurazmību, mums vajadzētu pieturēties pie personāla statūtiem, un 4. pantā ir norādīts, ka katri, katrs brīvais amats ir publiski jāizziņo. Komisijai vajadzētu nodrošināt to, lai šī prakse, kur cilvēki tiek pārcelti šādos augstos amatos, vairs neturpinātos un lai attiecībā arī uz šādiem augstiem amatiem tiktu vienmēr organizēti konkursi. Tieši to pašu ir pieprasījis arī Eiropas parlaments savā rezolūcijā. Es arī priecājos, ka Ajēls kundze, kas ir atbildīga par ziņojumu par šiem jautājumiem, arī ir klāt un cerams, ka viņi to ņems vērā arī gatavoja savu ziņojumu. Paldies, ka devāt man vārdu. Liels paldies! Tagad došu vārdu Pāvēlam Svobodam. Paldies, Cecīlija! Es vēlētos paust uh, savu nožēlu, ka nav pieejams tulkojums uh, um, čehu valodā, un uh, varbūt es varu par to iesniegt lūgumu rakstu. Cecīlija saka, ka Pāvela angļu valoda ir izcila, un tāpēc viņam nav nepieciešams tulkojums. Tagad par lietu. Es iepazinos ar ļoti lielu interesi ar Eiropas eh, tiesības sardzes sagatavotajām rekomendācijām. Es eh, ļoti priecājos arī par iespēju apmainīties ar eh, viedokļiem šodien jūsu sanāksmē. Priecājos, ka ir klāt gan petī, gan arī kontu komitejas. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo manis vadītā komiteja ir atbildīga par personāla noteikumiem, un iepriekšējā mandātā tika ieviestas reformas šajos noteikumos un tika ieviesti grozījumi arī visos attiecīgajos tiesību aktos. Es nevēlos šeit uh, lieki kavēt laiku mūsu sanāksmē, taču ir kāds punkts, par kuras vēlētos runāt, un proti institūcijām vajadzētu ieguldīt vairāk pūliņu, lai īstenotu to, kas ir paredzēts personāla noteikumos, ja ir runa par augstāko vadošo posteņu izvēli, un īsnībā te ir runa par jebkādiem amatiem. Mums ir jānodrošina caurredzamība un vienādas tiesības visiem. Paldies! Lielas paldies abiem kolēģiem! Un tagad es ar lielu prieku sveicu mūsu vidū Emīliju Railiju, tiesības sārdzi, lai viņam varētu prezentēt eh, savus secinājumus un rekomendācijas par izmeklēšanu, kas sekoja pēc ģenerālsekretāra nozīmēšanas komisijā. Un pēc tam došu vārdu arī diviem komisijas pārstāvjiem. Varēs izteikties arī koordinātori vai to aizstājēji, lai viņi varētu paust savus viedokļus. Un, protams, ja atliks laiks, mēs varēsim dot vārdu arī citiem komitejas locekļiem. Vispirms tātad Emīlija. Paldies, priekšādētāji. Mm, labdien, Vikstrēms kundze, mm, mm, godājumie deputāti, godājumie komiteja locekļi. Man ir liels prieks, ka uzaicinājāt mani izteikties par manis sagatavotajām rekomendācijām attiecībā uz ģenerālsekretāru nozīmēšanu. Eiropieši ir pelnījuši tādu publisko administrāciju, kas atbilst uz standartiem un ievērotu paraugu praksi visās jomās. Uh, Eiropas Savienības publiskā administrācija un jo īpaši Eiropas komisija vispārīgi izpilda šos standārtus. Es eh, priecājos par jaunām iniciatīvām, ko um, komisija ir izvēlējusies pēdējos gados, un ļoti bieži tas ir darīts uh, pēc Eiropas parlamenta norādēm vai arī pēc uh, tiesības sarga rekomendācijām, ko parlaments ir atbalstījis. Es arī uh, priecājos, ka komisāri atbalstīja manu tiesību sarga balvu par labu administrāciju, ko es uzsāku pagājušajā gadā, un es arī ceru, ka tuvākajos gados tas viss turpināsies. Tomēr vēlos norādīt, ka dažkārt parādās arī problēmas, un tieši tāpēc komisijai tās vajadzētu risināt. Mums vajadzētu arī saprast, ka sabiedrība pievērsa ļoti lielu uzmanību uh, Um, ģenerālsekretāra iecelšanai amatā, un jo īpaši tika paustas bāžas pār šīs nozīmēšanas procedūru. E, divas sūdzības tika izvirzītas e, no divām parlamentārajām delegācijām šajā e, parlamentā, bet tā kā budžeta kontrolas komiteja jau bija sākusi darbu, es nogaidīju jūsu darba rezultātus pirms sāku strādāt pati, jo tas nozīmē, ka es varēju uh, ņemt vērā ļoti detalizēto un ļoti labo izvērtējumu, ko bija veikusi jūsu komiteja. Mēs izvairījāmies no darba dubultošanās. Es eh, mm, nosūtīju arī rakstveida jautājumus, un viens no jautājumiem bija, vai komisija ir ņēmusi vērā kaut ko no visas šīs lietas. Komisija savā rakstveida atbildē jūnijā neko tam līdzīgi nenorādīja. Pēc tam mani dienesti vairākas nedēļas veica ļoti intensīvu uh, izmeklēšanu. Uh, Tās bija apmēram 8,5 tūkstoši lapas dokumentu. Šī izmeklēšana bija ļoti sarežģīta, un es vēlētos pateikties visiem dienestiem, kas bija iesaistīti par ļoti milzīgiem loģistiskiem pūliņiem, kas bija vajadzīgi. Mums vajadzēja piespiest, lai komisija nodrošinātu, ka uh, visi dokumenti mums ir pieejami. Tad, kad uh, mēs guvām piekļuvi dokumentiem, bija skaidrs, ka uh, Ļoti nedaudz no dokumentiem tika sagatavoti pirms nozīmēšanas datuma. Lielākā daļa no tiem tika sagatavota pēc šī datuma, lai risinātu parlamentu uzdotos jautājumus. Pēc visa šī darba mēs nācām klajā ar mūsu rekomendācijām 31. augustā. Šī gada janvārī Selmairs bija iesaistīts procedūrā, kas radīja uh, Um, brīvu vietu ģenerālsekretāra vietnieka mm, mm, amatā. Tad, kad uh, šī brīvā vieta tika radīta, viņš bija iesaistīts arī uh, šī paziņama apstiprināšanā, neskatoties uz to, ka viņš vēlāk pieteicās uz šo amatu. Uh, viņam vajadzēja atkāpties no amata, un viņam vajadzēja atstādināt no amata arī savus padotos prezidenta kabinetā. Viņam nevajadzēja piedalīties šajās procedūrās. Uh, Tas, ka viņš to nedarīja, radīja interešu konflikta risku. Tad, kad Saimons pieteicās uz ģenerāla um, sekretāra vietnieku amatu, viņš pēc tam uh, pats atteicās piedalīties konsultatīvajā komitejā, kurai vēlāk vajadzēja intervēt un izvērtēt divus kandidātus uz šo amatu. Noteikumos tomēr bija paredzēts, ka vajadzēja izvēlēties kādu aizstājēju no vecāko vadītāju saraksta, bet tas netika darīts. Tas nozīmē, ka komitejā bija mazāk locekļu nekā tā, tā vajadzētu būt. Pēc tam uh, tika sagatavots priekšlikums par jaunu ģenerālsekretāru amatu, un tas notika 20. februāra pusdienlaikā. Un tad tika arī teikts, ka sēmā ir vajadzētu, sēmēriem vajadzētu būt šajā amatā. Uh, bet eh, procedūra tika pabeigta tikai vēlāk šajā dienā. Tas nozīmē, ka ģenerālsekretāra vietnieka nozīmēšanas procedūra nekāpoja norādītiem mērķiem, ka ir jāizpilda brīvā vieta, bet tā nodrošināja tikai, ka Sēmairs eh, varētu nākamajā dienā tikt eh, nozīmēts par ģenerālsekretāru. Komisija kā nozīmējošā iestāde līdz ar to nepildīja pilnvaras pareizā veidā. Uh, Tas, ka netika paziņots par itāļienērā pensionēšanos uh, atbilstošā laikā, un ka šis paziņojums tika izteikts tikai komisāra kolēģijas sanāksmē trešdien, uh, radīja tādu mākslīgu steidzamību. Viņš uh, privāti bija norādījis par savu nolūku pensionēties jau dažus mēnešus iepriekš, un līdz ar to būtu Um, būtu varējuši veikt normālu atlases procedūru. Tāpat arī um, bija paustas pašas par to, kā mm, preses dienests reaģēja uz sūdzībām par šo nozīmēšanu. Un tāpat arī notikumu gaita bija ļoti neskaidra. Bija grūti sniegt atbildes uz daudziem jautājumiem. Ir ļoti svarīgi sniegt skaidras atbildes un mm, atzīt, ka uh, um, nav pietiekami daudz informācijas par konkrētiem notikumiem, jo īpaši tāpēc, ka demokrātija pašlaik saskaras ar lieliem izaicinājumiem un plašsaziņas līdzekļiem ir jāsauc administrācija pie atbildības. Pēc uh, manas izmeklēšanas Es oficiāli izteicu rekomendāciju, ka ir jānozīmē konkrēta nozīmēšanas procedūra ģenerālsekretāra amatam. Tātad šeit ir jāietver paziņojums par to, ka amats ir atbrīvojies un uh, komisāra kolēģijas darba kārtībā šis jautājums ir jāies, jāieraksta jau laicīgi. Tāpat arī konsultatīvajā komitejā ir jāiesaista uh, citi kolēģi, kas nedarbojas komisijā. Es piekrītu komisijai, ka. Uh, vecākās vadības lēmumi, ko pieņem komisija, nedrīkstētu kļūt par eh, sarunu priekšmetu eh, starp dalībvalstīm vai politiskajām partijām. Un es arī priecājos par Ettingera priekšlikumu organizēt starpiestāžu apaļo galdu par šo tēmatu, un tas notika 25. septembrī. Es eh, priecājos par šo tikšanos, tomēr diskusijām starpiestāžu līmenī nevajadzētu apturēt komisiju, uh, mm, ievērot manas rekomendācijas attiecībās ģenerālsekretāra nozīmēšanu. Es eh, gaidu oficiālu atbildi uz savu izmeklēšanu no komisijas līdz 4. decembrim. Noslēgumā es vēlētos norādīt, ka Selmaiera um, mm, izvērtēšana nebija daļa no mūsu izmeklēšanas. Es saprotu, ka viņš ir ļoti kompetents un ir apņēmības pilns Eiropas Savienības darbinieks, un viņš ir arī mm, baudījis eh, priekšādātāja Junkera uzticēšanos, strādājot ļoti sarežģītā laikā. Eh, komisija līdz šim ir mēģinājusi apšābīt eh, šīs nozīmēšanas atbilstību tiesību aktiem, bet mēs te redzam, ka saskaņā ar parlamenta teikto šeit likums ir tā kā pielāgots un izstiepts. Uh, Mēs redzam, kā visa šī procedūra ir radījusi negatīvu iespaidu par to, kā Eiropas Savienībā tiek pieņemti svarīgi lēmumi, un par to man ir ļoti žēl. Pasaulē, kur demokrātiskās normas un standarti pašlaik tiek pazemināti, Eiropas pilsoņi un arī daudzi citi gaida, lai Eiropa to tos aizsargāt, un tieši tāpēc mums vajadzētu izvairīties no rīcības, kas var kaitēt Eiropas Savienībai. Lielas paldies par to, ka pievēršat uzmanību šiem labas administrācijas jautājumiem. Paldies, Rēlīs kundze, par jūsu darbu. Un, protams, Mēs vēlamies pateikties arī visiem jūsu darbiniekiem, kas ir ļoti daudz strādājuši pie šiem ļoti daudzajiem dokumentiem. Noteikti, ka šo dokumentu pētīšanai vien bija nepieciešams ilgs laiks. Tagad es gribētu aicināt izteikties Sūzanu Pānderu no Eiropas komisijas, lai viņa mūs iepazīstinātu ar savu viedokli par šo jautājumu. Paldies, Vikstrēms kundze! Kā iepriekšēji runātāji norādīja, komisijai ir bijusi iespēja sniegt atbildes uz uh, jautājumiem par ģenerāla sekretāra nozīmēšanu jau vairākas reizes. Mēs esam snieguši rakstveida atbildes uz uh, aptaujām, ko mēs saņēmām no budžeta kontrolas komitejas šī gada martā un aprīlī. Tāpat arī mēs reaģējām uz parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta aprīlī, un reaģējām arī uz tiesības sardzes rakstveidu jautājumiem jūnijā. Ja runa par uh, komisijas viedokli visos šajos jautājumos, es uh, domāju, ka visas šīs atbildes visiem ir pieejamas un jūs uh, varat ar tām detalizēt iepazīties. Ja runa par rakstveidu atbildēm, komisārs Ētingers ir piedalījies divās Eiropas parlamenta plenārsēdēs martā un aprīlī. Viņš ir atbildējis uz deputātu jautājumiem, tāpat arī viņš piedalījās budžeta kontrolas komitejas organizētajā uz, uzklausīšanā martā. Mēs vēlreiz atkārtojam, ka komisija visos šajos gadījumos ir sniegusi skaidras, eh, godīgas un visaptverošas atbildes. Kā jau eh, Reilijas kundze minēja, Ētinga kungs um, pildīja savu solījumu piedaloties budžeta kontrolas komitejā un norganizēja e, šo apaļā galda diskusiju, kur tika runāts par nozīmēšanas procedūrām um, vadītāju posteņiem. Šis apaļais galds notika 25. septembrī, un tajā piedalījās uh, augsts amatpersonas no dažādām institūcijām. Tā bija iespēja institūcijām pastāstīt, kā tiek piemēroti uh, personāla noteikumi attiecībā uz vecāku amatpersonu nozīmēšanu, un tāpat arī bija iespēja papētīt, vai šo noteikumu piemērošanu varētu veicināt, lai tā būtu efektīvāka, jo visu institūciju mērķis ir nodrošināt izcēlo publisko administrāciju. Jūs noteikti par, par mani labāk zināsiet, ka līgumā norādīts, ka institūcijām ir jāsaņem atbalsts no kompetentas un neatkarīgas administrācijas, un katrai institūcijai ir arī administratīvā autonomija attiecībā uz uh, organizatorisko pusi. Ja runa par personāla pārvaldību, tad uh, visām institūcijām ir jāpiemēro personāla noteikumi, kā jau Sobedas kungs norādīja. Apaļā gala diskusijās uh, vairākas institūcijas nāca klajā ar savām prezentācijām, un uh, Mēs redzējām, ka institūcijas ir viensprāts par to, ka personāla noteikumi kopā ar judikatūru rādā stabilu ietveru, kas ļauj katrai institūcijai autonomi organizēt eh, savas departamentus un nozīmēt eh, darbiniekus konkrētos amatos, lai izmantotu katra eh, darbinieka talantu un labākās īpašības. Institūcijas izmanto dažādas procedūras, izvēloties un atlasot uh, vecākās amatpersonas, bet uh, šeit var būt arī dažās atšķirības. Tomēr visu institūciju galīgais mērķis ir viens un tas pats - atlasīt, uh, nozīmēt darbā un paaugstināt talantēt talantīgus darbiniekus, balstoties uz viņu zināšanām un prasmēm. Tad, kad komisija pieņem lēmumus par vecākām amatpersonām. Tas tiek darīts eh, saskaņā ar eh, personāla noteikumiem, kas eh, tiek tulkoti saskaņā ar judikatūru un komisijas reglamentu. Es arī piekrītu Emīlijai Reilijai. Mums bija ļoti laba sadarbība ar tiesības sarga biroju. Izmeklēšanas laikā mēs sniedzām piekļuvi tiesības sargām um, ļoti lielam dokumentu skaitam. Kā jau komisārs Ettingers eh, savā paziņojumā septembrī norādīja, komisija priecājas par to, ka šajās rekomendācijās netiek apšaubīta procedūras eh, likumība, un, kā Emīlija Railī norādīja, netiek apšaubīta arī kandidāta izvēle. Gatavojot atbildes eh, ombuda rekomendācijām, uh, kas eh, tiks eh, nosūtītas eh, saskaņā ar norādīto termiņu, esam ņēmuši to vērā. Lielas paldies! Much, Lielas paldies, Anders Kunze! Tagad vēršos pie koordinatoriem. Sākumā budžeta kontrolas komiteja Sarvama kungs ETP vārdā lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, dārgā tiesības sardze Orālijas kundze Liels paldies par visaptverošo ziņojumu un paldies, ka iepazīstināt mūs šodien ar rekomendācijām. Eiropas parlaments nonāca pie līdzīgiem secinājumiem un pieņēma līdzīgu rezolūciju jau šogad, līdzīgi kā jūs to izklāstījāt. Tādēļ jāsaka, bija labi saņemt šāda veida atbalstu arī no jūsu puses attiecībā uz to, ka jūs piekrītat um, attiecībā uz mūsu pozīciju. Par tālākiem soļiem un procesu. Jā, pilnīgi skaidrs, skaidrāka reakcija atgriezniskā saita no komisijas nepieciešama. Tad es gribētu jautāt komisijai, ko mēs konkrēti varam sagaidīt un kad. Salmaiera kungs pats neiesaistījusies tālākajās darbībās. Bet mēs sagaidām, ka komisāru kolēģi gan ieņems ļoti spēcīgu pozīciju par mūsu rezolūcijā aprakstītajām līnijām. Mums ir nepieciešamas skaidras vadlīnijas attiecībā uz augstu līmeņa amatpersonu iecelšanu visā Eiropas Savienībā, tajās institūcijās un aģentūrās. Liels paldies! Paldies, Petrī! Paldies arī par to, ka izteicies īsi. Piemirsu minēt katram maksimums pusotra minūte, jo laika mums tiešām ir ļoti daudz maz, ja visi gribēs izteikties. Tagad Jāla Sender, kundzei vārds lūdzu. Sí, muchas gracias, señora presidenta, y bienvenida. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies Emīlijai Railijai par to, kas esat ieradusies man uz mirklīt būs jādodas prom, jo man ir jādodas uz uh, transporta komiteju, bet tad noteikti atgriezīšos. Gribētu jums pateikties par ieguldīto darbu, sagatavojot šo ziņojumu. Man būtu divi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar to, cik salīdzinām ir mūsu rezolūcijas secinājumi, kas tika izstrādāti pirms ziņojuma. Gribētu saprast, kāda ir pievienotā vērtība lai mēs varētu strādāt kopā un pievienotā vērtība būtu. Ir zināmas atšķirības starp parlamenta rezolūciju un jūsu ziņojumā iekļautajiem secinājumiem. Un otrkārt, mani visai pārsteidza tas, ka jūs koncentrējāties tikai uz ģenerāla sekretāra iecelšanu. Nu, jā, tur bija uzreiz reakcija presē un Briselē plašākā, bet Biju visai šokēta, jo daļēji jāsaka, ka ģenerāla sekretāra iecelšana mēs atklājām, ka tur nav nekādu noteikumu, bet tajā brīdī, kad ģenerāla sekretārs tika iecelts, ar šo soli liela daļa vēlētāji tika sarūktināti. Tur sāka um, viļņoties um, visa Brisele, un tas bija saistīts ar šo kā reiz iecelšanu amatā. Tad seko jautājumi par uh, drošības um, pielaidi un, nu, ieceļot uh, arī komiteju un komisijas locekļus bieži vien ir uh, ļoti gara šī procedūra, tādēļ tur būtu tiešām jāpanāk progress. Paldies! Neredzu nevienu no ECR, arī no ALDE, bet Dejoma kungs no KONT govārdā. Nē, jums pēc tam dosim vārdus tas kungs, vai jūs būtu šeit? Mr. Tarand, ok, jo de. Tarand kungs ir ieradies. Ko jūs aizvietojat? Lieliski. Tēranda kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau es minēju budžeta kontrola komitejā, kad mēs runājam par šo pašu jautājumu, Friedrich der Grosse vienreiz reiz teica, ja jums ir iespēja iekarot teritoriju, dariet to ātri, un vēsturnieki pēc tam izgudros iemeslus, kādēļ jums bija tiesības to paveikt. Tas ir tas, kāda situācija ir šeit uh, Selmā ir lietā. Tā varas izrādīšana. Mēs darām, ko gribam, un skaidrosim vēlāk. Vēlāk tas tiks noskaidrots, kādēļ mums tas bija ļauts. Nu, tā problēma ir tāda, ka mums te ir uh, jā, jāsaprot, jāiemācās kāpēc. Un, ja neesam vēl to sapratuši, ja šīs procedūras nav skaidrs, tad nebrīnīsimies, ka vēlētājiem mēs tā īsti nepatīkam. Noveigumā, ja es kādreiz kļūšu par uh, komisāru demokrātijā, tas varētu notikt. Varu garantēt Zelmaiera kungam, ka viņa karjera beigsies līdzīgā veidā nekā tieši tā kā viņa priekšteču. Paldies, jā, paziņojums. De Jonga kungs goja vārdā. Nesam kādu laiku tikušies, prieks jūs redzēt. Liels paldies priekšsēdētāji. Es teikšos īsi. Gribētu uzslavēt Eiropas tiesības sardzi un viņas komandu par ziņojumu. Mēs visi uzskatām, ka tas lielā mērā atbilst, atbilst arī parlamentā parlamenta viedoklim. Martins Selmaiers uh, vakardien pirmoreiz ieradās parlamentā budžeta kontrolas komitejā un atkārtoja divus viņa argumentus. Viņš teica, jā, nē, nu es jau zinu, ka tas nav par mani personīgi, bet es būtu gribējis, lai Eiropas uh, ombudsmani tomēr uzaicinātu, lai mēs parunātu. Un jūs, viņš jūs vainoja par to, ka jūs to nesat darījusi. Labprāt dzirdēt šeit jūsu reakciju. Otrakārt, Uzklausījām arī komisāru Ottingeru, un viņš reiz teica, ka neatkarīgi no tā, kā mēs to organizējam, tas pamata kritērijs ģenerālsekretāram ir, lai viņam vai viņai uzticētos uh, komisijas prezidents. Beig beigās, neatkarīgi no organizācijas, tas atkarīgs no prezidenta, un arī šeit gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Un nobeigumā tāds vispārīgs komentārs, tas nav tikai komisijai uzklausīsim gan arī komisijas viedokli, bet arī sev. Ja pienācīgi vēlamies um, pārskatīt starpiestāžu sistēmu, tad tas notiktu aizslēgtām durvīm. Un šī diskusija, kas tik lielā mērā ir ietekmējusi mēdījus, tomēr gribētu, lai tur ir arī publiska rakstura, tas attiecas ne tikai uz mums, bet arī uz komisiju un uz visiem pārējiem, kas piedalās diskusijās. Thank you very much, Denis. Uh, Virginie. Paldies, Denis. Jurī uh, komitejas vārdā lūdzu. Virģīnija Rozier. Uh, paldies, uh, priekšādātāji, paldies uh, arī par visiem, visiem, kas strādāja pie šī ļoti delikātā dosie, kas ir viens no svarīgākajiem 2018. gadā un vēl ar vienu vīsti atrisināts. Pateicos par jūsu izmeklēšanu, arī par sagatavotiem rekomendācijām. Pat tiešām Mums ir jāpārskata um, ģenerāla direktora amata nozīmēšanas kārtība Eiropas komisijā. Um, mēs redzam, ka nu, tur ir um, dažādas problēmas, ja jau tā varēja tikt šādā veidā sagrozīta, lai novestu pie Selmaira nozīmēšanas amatā. Uh, pašlaik spēkā ir tāda sistēma, ka mēs vēlamies neitralitāti šajos augstākajos amatos komisijā, un, protams, tas ir uh, svarīgi, tāpēc, ka komisija ir jāspēlē sava loma um, līgumu sargāšanā. Tātad uh, komisijai ir jābūt uh, objektīvai un neitrālai. Man ir patiešām žēl, ka šis uh, modelis, kas ir izmantots līdz šim, pašlaik tiek sagrozīts, un te parādās arī nominācijas, kas ir pilnībā politiskas. Mēs redzam, ka tas komisijas uh, noteikto lomu pašlaik, diemžēl, sagroza. Es eh, saprotu, ka šeit ir runa par publiskām amatpersonām, un pat patiešām žēl, ka mums ir tāda komisijas pārstāve, kas apgalvo, ka nav pilnīgi nekādu problēmu, un ka uh, tās eh, vēlas mm, vienkārši pildīt savu lomu, kaut arī mēs redzam, ka notiek politiskā instrumentalizācija. Uh, Mēs eh, redzam, ka komisijas eh, galvenā loma, tātad eh, sargāt līgumus, tiek absolūti sagrozīta un aizmirsta. Mums, protams, ir jāņem vērā arī tas, ko vēlas mūsu pilsoņi. Jūs esat vērsuši mūsu uzmanību uz četriem sliktas administrācijas gadījumiem nominēšanas kārtībā, un komisija šeit apgalvo, ka likumība ir pilnībā ievērota. Tomēr mūsu pilsoņiem laba administrācija ir viena no pamatiesībām, un es vēlētos arī zināt, ko teiks tiesa, ja kāds tiesā vērsīsies. Aftala, on behalf of the Greens. Zaļo vārdā, Autala kundze. Liels paldies! Arī es gribētu pateikties tiesības sardzēji par lielisku paveikto darbu. Tas noteikti ļaus pietuvināt iestādes iedzīvotājiem. Man radies jautājums. Uh, Vai viena no mācībām, ko gūt no šī gadījuma un no jūsu izmeklēšanas, nebūtu tas, ka mums ir jārada caurskatāma prakse attiecībā uz augstu līmeņa amatos iecelšanu. Man šķiet problemātiski tas, ka personāla noteikumos, kā jau Sauda kungs noteica, tad tas ir jūrija komitejas pienākums, tur 29. panta otrais punkts kur ir ļoti plaši traktējumi izņēmumi noteikti, lai izvairītos no konkurences procedūras. Mana grupa uzskata, ka ģenerālsekretāri arī parlamentā un varbūt arī ģenerāldirektori varētu tikt iecelti un atlasīti caurskatāmā politiskā procedūrā, bet viss, kas ir zem tā, uh, Tur mēs pieprasām pilnīgi neatkarīgu objektīvu procedūru, kur noteikumi ir identiski attiecībā uz jebkuru citu pozīciju. Un jums vajadzētu arī zināt, ka Eiropas Savienības parlamenta birojā tagad tiek pārnātas deviņas direktoru uh, nominācijas, un arī tur man nav pilnīgas ticības neatkarībai, jo tas saistīts arī ar jūsu rekomendācijām, ka nevajadzētu būt šādām sarunām un tirgošanās. Nevarētu, nevajadzētu tai notikt ne starp dalībvalstīm, ne arī starp politiskajām partijām. Tad nu gribu jautāt, kā varam nonākt šādā situācijā, ka izvairāmies no šādiem riskiem. Tas jau ir tas miljonu vērtais jautājums. Ļoti interesanti. Nu, vārds lūgumrakstu komitejās pārstāvjiem Pēters Jārs, ETP grupas vārdā. Jā, vielen, eh, vielen dank. Jā, liels paldies, liels paldies eh, tiesības sardzēji par sagatavoto ziņojumu. Eh, kopsavilkums ir tāds, nu, vai mēs eh, redzam, ka procedūra ir labi noritējusi? Nē. Vai mēs varētu šeit veikt uzlabojumus? Jā. Es patiešām esmu pateicīgs eh, tiesības sardzē par to, ka tā ir mēģinājusi lietišķi pieiet šai procedūrai. Tātad mēs esam nodalījuši procedūru no konkrētās personas. Un es vēlētos uzdot arī jautājumus tiem kolēģiem, kas vēlas kas, kas runā par to, ko mēs varētu darīt, lai tas neatkārtotos. Mēs eh, visi no tā ciešam. Mēs redzam, ka tas, kas notika, izraisīja tādu publisku sašutumu. Šeit nav runa tikai par komisiju, padomu vai parlamentu. Eh, īstenībā visi tiek samesti vienā katlā. Mēs eh, esam saņēmuši arī lūgumrakstus, kur tieši tas tiek kritizēts. Uh, Bet eh, šajā sliktajā ziņā slēpjas arī tāda labā ziņa. No vienas puses mēs, protams, esam neapmierināti ar procedūru, no otras puses mēs redzam, ka no Briseles sagaida jo īpaši augstus standārtus, ja runa par caurdzamību. Nu, tā varētu būt arī mums eh, mm, zinām izdevība. Tātad mums vajadzētu nākotnē nodrošināt, lai nekas tam līdzīgs neatkārtotos. Thank you, Peter. Paldies, Pīter. Beatrīs Besēra. Liels paldies, priekšsādātāji. Arī es gribētu no sirds pateikties Aurēlijas kundzei par viņas sadarbību ar uh, Eiropas parlamentu, jo īpaši mūsu komiteju. Liels paldies par jūsu uzrunu aicinājumu nodrošināt lielāku caurskatāmību arī Brexit jomā. Selmejera lieta, jā, ļoti svarīga mums, Eiropas parlamentā jādara viss, kas mūsu spēkos, lai vēl jau vairāk neattālinātos no pilsoņiem, lai uh, mēs nenonāktu šādā situācijā. Tādēļ uh, ombuda darbs ir ļoti svarīgs, un jūsu, jūs aicinājāt uz jaunu atlases. Uh, procedūru. Ja komisija mūs neustvers nopietni, tad mēs vienkārši nokritīsim populistu rokās, kas meklē šāda veida atrunas, šāda veida ieganstus. Kādā veidā mēs varam pārliecināties, ka Eiropas Savienība izvairās no šāda veida riskiem? mēs šādā veidā varētu tiešām apdraudēt un radīt augsta līmeņa risku Eiropas Savienībai. Šis ir uh, brīdis, kad kritika ir sasniegusi augstāko punktu, tādēļ komisijai vajadzētu atzīt savu kļūdu un labot situāciju, nevis tagad izvairīties no atbildes. Komisija ir jārīkojas ļoti aktīvi un izšķiroši. Attiecībā uz ģenerāla uh, Tātad uz šo amatu iecelšanu nepieciešama pilnīgi caurskatām procedūra. Nedrīkst būt šādi, šāda situācija, ka tiek ievērot tikai minimālie standarti. Un Reilijas kundze gribētu jautāt, kādā veidā varam risināt šo problēmu, nedodot vēl papildus ierošus eiroskeptiķiem. Paldies! Paldies! Vēl viens interesants jautājums, ko būs iespēja atbildēt zaļo grupas vārdā Margita Altke. Liels paldies! Paldies jums par darbu! Es domāju, ka tas ir bijis ļoti vērtīgs, lai arī es zinu, ka Selmajers uzskata, ka viņam nekādu ierobežojumu nav. Mēs nerunājam te tikai par, uh, par uh, ticību saviem spēkiem. Nu, ja viņš būtu zemākā amatā, tad vēl varētu domāt. Bet gribu pievienoties jūs teiktiem. Jūs ticamāk zināsiet tieši to pašu nostrādāt 23 gadus Dānijas parlamentā un tad skatīties un atklāt, ka parlamentā visi darbinieki ir politiskā kārtā iecelti. Dānijas parlamentā, kas tāds nav iedomā, iedomājams, bet te tas pats par sevi saprotams. Tagad jums ir šai partijai šis postenis, par komiteju priekšsēdētājiem es te nerunāju, bet par personālu. Un es īsti nezināju, mēs varam izskaust šo kultūru. Man tas bija milzīgs pārsteigums. Runāju arī ar dažiem britiem, arī viņi man teica, es ceru, ka tā ir taisnība. Bet viss sistēma ir šāda. Ar Selmā ir, ir, ir vēl trakāk, jo komisija jau te ir pavisam cits kas, bet kā mēs varam nodrošināt, ka šie cilvēki kalpo visam parlamentam? un pilsoņiem galu galā. Un gribētu arī vēl norādīt, ka, manuprāt, viena no smagākajām problēmām, ar ko mēs saskaramies labas administrācijas prakses kontekstā, ir sapratne par to, ka mums nedrīkst būt interešu konflikts. Tas, tā ir pamata ideja. Ir Dānijā šobrīd liels banku skandāls, uh, naudas atmazgāšana, un iestādes tik ļoti cieši bija sasaistīts ar šo banku, ka nespēja vienkārši pieņemt šo situāciju. Nu, te mums darba vēl ļoti daudz. Paldies, Margareta! Valīnes kundze goja grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Labdien visiem! Sākumā gribētu pateikties uh, tiesību sardzēji par izrādīto um, atvērtību un to, ka viņa mums ir ieradusies pie mums un stāstīja par veiktajām izmeklēšanām. Šī lieta, šis gadījums mums parāda, ka Eiropas Savienība uh, saskars ar milzīgu uzticības krīzi. Nevajadzētu šādai situācijai būt. Bet, nu, tas novadīs pie tā, ka atbalsts no Eiropas pilsoņiem būtu, būs vēl zemāks. Un tam ir vairāki iemesli ģenerāla sekretāra iecelšana, ja to mēs noliekam paralēli uh, politikai ar Barozo un šiem koridoriem un tam, ka iztrūkst uh, transparences kopumā, nu, ir krīze, kas tikai un vienīgi padziļinās, un leģitimitāte rūk. Es īsti nezinu, kur mēs šeit varētu atrast kādu risinājumu, lai veicinātu caurskatāmību. Vai tas būtu komisijas rīcības kodeksā vai citās normās. Mums jādomā par lielāku kontroli šīm um, nominācijām un parlamentam jābūt ir krietni labāk informētam. Tas būtu žests uh, par atvērtību un caurskatāmību. Nobeigumā gribētu atkārtot liels paldies jums uh, tiesības sēdze par darbu Ir pilnīgi skaidrs, ka ir jānodrošina pietiekamas garantijas, līdz um, varam turpināt darbu. Paldies! Paldies, Anģela! Evī kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties uh, tiesības sardzēju Railijai par lieliski paveikto darbu, ko viņa virza uz priekšu, jo īpaši attiecībā uz šo konkrēto gadījumu. Varu pievienoties bažām, ko paudīja arī kolēģi. Uh, Šobrīd sastopamies ar milzīgi daudz, lielu problēmu skaitu Eiropā mūsdienās, un um, ombuda minē, minētie gadījumi, uz ko atsaucās arī kolēģi Centrālā banka, Dragī, Borozo, Dragī, kas bija iesaistījies šajā 30. grupā, un arī tas pats, par ko šodien runājam, Selmai ir iecelšanas lieta. Ir pilnīgi skaidrs, kā jau ombud to norādīja, tas uh, liek mums domāt par nevienu vienu sliktas administrācijas gadījumu, par uh, steidzamības radīšanu, tādu iespaidu radīšanu, lai Selmajer varētu iecelt ģenerāla sekretāra amatā. Šeit ir uh, vienkārši manipulēts ar normām. Es varu pievienoties, ka tas tiešām uh, kaitē Eiropas Savienības uh, reputācijai ļoti smagi, tādēļ ir jāpārdomā un ir jārīkojas un ar spēku, kas jāmaina gan uh, parlamentam, gan arī komisijai. Jo, diemžēl, tas, ko es šodien dzirdēju no komisijas, komisija ats, vienkārši izvairās no atbildēšanas, kā to minēja Besēras kundze. Var tikai pievienoties kolēģi uzdotiem jautājumiem kādas ombudes prāt ir rīcības un pasākumi, ko varam darīt, lai nodrošinātu augstāku integrāti, integritāti, ētikas standartus personām, kas, uzņem augsta, kas ieņem augsta līmeņa amatus mūsu iestādēs. Paldies! Liels visiem paldies! Paldies par dalību diskusijās! Tagad redzu, ka zālē ir arī daži deputāti, kas nebija sarakstā iekļauti. Ja kāds no jums no sirds grib izteikties tagad? Vienu minūti došu jums. Bet neatkārtojot lūdzu to, ko teica citi kolēģi, jaunu, ko pasakiet. Pirinskī kungs lūdzu. Thank you, Madam Chair. And my... Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu jautājums Railijas kundzei. Jūs norādījāt, ka jums bija viena rekomendācija. Tas, ka nepieciešama īpaša procedūra ģenerālsekretāra iecelšanai. Vai jums nešķiet, ka varētu vēl vienu rekomendāciju sniegt? komisijai par to, ka viņiem vajadzētu sabiedrības viedoklim pievērst uzmanību un nedaudz uh, līdzsvarot uh, savas tās apņēmības un pārliecināties, ka viņi visu dara likumīgi un varbūt pielikt tādu jautājumu zīmīti, nu, ka viņiem līdz šim nav izdevies varbūt paziņot, skaidrot savu argumentāciju, viņi nav saprasti, bet viņi paši varētu iepauzēt un padomāt Un varbūt atzīties, ka līdz šim, nu, nav līdz galam varbūt viss tā nevainojami paveikts. Ļoti mulsinoša šī situācija. Situācija turpinās līdz pat šim brīdim. Komisija vēl aizvien uzskata, ka viss ir izcili. Yeah. Mr. Salafranca, this is the first time you come. Salafranca kungs, nu, pirmā reize. Paldies un lūdzu. Paldies! Es domāju, ka e, šeit mums ir jāizšķir trīs līmeņi. Ir politiskā atbildība, e, kas ir noteikta parlamenta rezolūcijā, un e, komisijai ir jāatbild. Tātad mums ir tiesības sarga ziņojums, kas ir ar ieteikumiem uh, ka komisijai ir jāizveido procedūra ģenerāla sekretāra iecelšanai, tas ir apsveicams secinājums. Bet tad ir atbildība, Eiropas parlamenta atbildība, kā teica juridiskie dienesti, ka eh, šo iecelšanu varētu uzlabot Eh, tomēr no juridiskā viedokļa tas nav apšaubāms. Tātad te mums ir jāizdara secinājumi. Es domāju, ka mums ir jābūt piesardzīgākiem ieceļot citas amatpersonas, bet visās institūcijās mums ir jāskata pašiem sava situācija. Es atceros, ka parlaments eh, pagājušā gadā eh, Pāvils Kārdo rezolūcijā minēja, ka ir um, te problēmas bijušas ar iecelšanu. Eh, statūti ne tikai nosaka, kā mēs izsludinām konkursus, bet um, arī uh, ir redzams, ka pēdējie trīs ģenerāli direktori tika iecelti nevērtējot viņu kvalifikāciju, te būtu jāstrādā labāk nākotnē. Nu, vienkārši komentārs. Mēs jau esam grūtā situācijā Eiropā ar politisko situāciju, un tad mēs vēl radām paši problēmas, un es nezinu, kā to saukt mūs kā politisko institūciju redz netik uh, labā gaismā. Tagad lūdzu līdzpriekšsēdētāja Resle kundze. Lielas paldies. Es uh, vēlētos uh, runāt par starp iestāžu viedokļu apmaiņu. Es biju vienīgā no parlamenta, kas piedalījās priekšsēdētāja vārdā. Es vēlētos arī norādīt, ka šajā viedokļu apmaiņā ļoti skaidri parādījās, ka uh, šī komisijas loma, ko tā ir sev norādījusi attiecībā uz vadošo amatu nozīmēšanu amatā. Tātad te ir runa par ģenerāla direktoriem, par tādiem ļoti lieliem amatiem, kas tiek uh, aizpildīti ar iekšēju pārcelšanu un netiek organizēti atvērti konkursi. Eiropas tiesas judikatūra ļoti skaidri norāda uz dažādiem izņēmumiem, un komisija mm, rīkojas šādā veidā, it kā tā būtu akceptēta procedūra. Tā nebūtu nav, tā ir ārkārtas procedūra. Es eh, nevēlos šeit iedzināties tajā, kas ir noticis pagātnē, tad šos divus punktus komisijai vajadzētu risināt. Un tāpat arī eh, komisija ir atbildējusi it kā uz rezolūciju. Es šādu atbildi neesmu redzējusi. Arī šīs atbildes, ko jūs esat eh, snieguši tiesības sardzē. Šajās atbildēs ir jāiekļā visi šie punkti. Nesakiet, ka citi arī līdzīgi rīkojas, tā nebūtu nav. Thank you so much. Paldies, eh, Pavel. Jūs gribat papildināt? Es gribētu pirmkārt pateikties eh, par eh, runu man ir e, skaidrs, ka ir noteiktas e, vadlīnijas, kā izvēlēties amatpersonas, bet trūkst e, sistēmu, sistēmas ar harmonizētām vadlīnijām, lai šos noteikumus varētu godīgi ieviest. Kad runa ir par amatpersonu, augstu amatpersonu ieviešanu, uh, parlaments eh, šo jautājumu runā, pieminēja savā rezolūcijā šī gada aprīlī. Mums būtu jābūt mandātam un iestādes, eh, kas eh, ievieš personāla regulu, tad šīm iestādēm būtu pienākums strādāt arī harmonizēti izvēlētos kandidātus. Paldies! Mums ir vajadzīgs um, uzskats, kas ņem vērā situāciju, tad, tad būtu jāņem vērā noteikumi par personāla ieviešanu. Un nu, jautājums ir arī par loģiku, jo noteikumi ir, bet kur ir loģika tajos, kur ir veselais saprāts? Nu, cerēsim, kā arī komisijā tas tomēr uzvarēs nākamā reizē. Un, eh, nu, ja nopietni, tad ceru, ka tādas nākamās reizes pat nebūs. Paldies par šo ļoti auglīgo domu apmaiņu. Eh, gribētu pateikties eh, tiesību sargam. Jā, došu vārdu arī jums, lai jūs varētu rēģēt uz teikto. Paldies un paldies par visiem šiem jautājumiem. Es gribētu pateikties komisijai par eh, sadarbību šajā eh, inspekcijā, kas prasīja daudz darbu šovasar. Un, nu, te nebija Salmāra kunga kompetences pārbauda, bet jautājums ir par juridisko raksturu. Es domāju, ka tikai tiesa varētu apšaubīt, vai šis lēmums ir tiesisks vai nē. Eh, nu, te runājot par Ajālu Sandēru kundzes teikto, kāda ir pievienotā vērtība tiesību sargu izmeklēšanai un uh, ieteikumiem. Es domāju, ka pievienotā vērtība ir vienkārši iepazīšanās ar dokumentiem un um, spēja uh, sagatavot uh, rezultātus, tātad kronoloģiju un um, faktus ar, ar faktiem un datumiem. Es dzirdēju eh, Samārkunga komentārus eh, vakar atbildot uz jūsu jautājumu, un eh, viņš komentēja, ka es viņu nenoklausījos. Nu, man atbild bija tāda, ka es meklēju komisijas, nevis Samārkunga darbības. Nu, varbūt viņam kā cilvēkam nelikās, ka tā ir un um, viņš pats pievērš ļoti lielu uzmanību šim jautājumam, bet es nedomāju, ka godīgums ir apdraudēts. Parlaments nosūtīja komisijai vairākus simtus jautājumu par uh, šī cilvēka iecelšanu. Tad, tad uh, Salmāra kungs arī deva atbildes, kuras ir iesniegtas mums. Un, ja viņam ir vēl kas sakāms, tad viņam būs iespēja arī to pateikt. De Jonga kunga teiktais, es piekrītu, ka nevar amatpersonas iecelt pēc formulas, tur ir arī um, šī emocionālā puse lietai, bet uh, tas var būt vairāk attiektos uz kabinetu, nevis uz ģenerāla direkcijām. Un eh, es jautāju komisijai, pirms sāku skatīt eh, pārbaudas dokumentus, eh, kā tiek atdalīta kabinetā vadītāja politiskā loma no ģenerāla sekretāra lomas. Nu, pie šīm atbildēm es vēl strādāju Te vajadzētu būt zināmai rīcības brīvībai, bet grūtības bija tādas, ka tika izskatīta ģenerāla uh, sekretāra vietnieka iecelšanas procedūra nevis tāpēc, lai ieceltu vietnieku, bet tāpēc, lai Salmēra kungs varētu kļūt par ģenerāla sekretāru un eh, nu, vieta palika tūkša vēl dažus mēnešus. Par manu ieteikumu, jā, es sagatavoju ieteikumu par ģenerāla sekretāra amata, un es zinu no citiem jautājumiem, kā to var eh, plašāk izmantot, eh, kad es sāku izmeklēšanu es eh, runāju uz sanāksmi parlamentā, mm, kom, personāla komitejā, un es eh, teicu, ka es, eh, es ceru, ka šī izmeklēšana tomēr virzīs uz priekšu tālāk jūsu darbības. Nu, man nav pienākumu noteikt, kas jums ir jādara, bet es ceru, ka Šī izmeklēšana palīdzēs jums informēt, būt informētiem par šo situāciju. Bija jautājums par ieteikumu komisijai ņemt vērā sabiedrisko domu. nu, tas ir acīm redzami. Un es uzdevu jautājumus komisijai, sākotnēji es domāju, ka es gribu viņiem pēc uh, Salmārkunga iecelšanas uh, dot komisijai laiku pārdomām, un es uzdevu jautājumus, uh, kas ir atvērti, lai viņiem būtu iespēja Um, atbildēt um, izvērstā veidā, bet nu, viņi to neizmantoja. Tas ir žēl, ka tā bija atbilde, kā Eirobarometra aptauja ir notikusi tajā laikā. Un Eiropas uh, Savienības institūcijām tagad uzticas vairāk, nu, tas ir pozitīvi. Un uh, Nu, šajā sakarā tiek teikts, ka Salmārkunga iecelšana nav radījusi nekādas pretrunas, bet nu, es lasu arī brītu presi, kas ir diezgan, kas ir naidīgi pret Eiropas Savienību. Protams, tiesības sargi reizēm veic izmeklēšanas, kur rezultāti nonāk šajā presē. Un es domāju, ka varbūt vajadzētu arī E, iestādēm, kas nodarbojas ar izmeklēšanu, pārbaudīt pašām savu darbu reizēm. Um, liekas, ka komisijai tiek noteikti pārāk augsti standarti, bet vispār pasaules mērogā runājot, tagad visām institūcijām būtu jābūt e, paraugām, ņemot vērā to, kas notiek citur. Nu Nu, ir uh, konkrēti jautājumi par to, kas notiek tālāk. Es negribētu dot visiem kādus uh, obligātus norādījumus, bet, mm, ja būs uh, sūdzības, es tās izskatīšu tālāk. Paldies un paldies, ka jūs piedalījāties un informējat par saviem rezultātiem un ieteikumiem, un arī par piedalīšanos dialogā ar eh, institūcijām. Tagad es pateikšos saviem līdzpriekšsēdētājiem eh, Pāvēlai un Pāvlam un Ingeborgai. Un eh, tā tad pārtraukums uz divām minūtēm, lai mēs varētu nedaudz pārkārtoties. Un jauka pēcpusdiena tiem, kas nepaliek.